Uh, <coughs> uh, dear colleagues, in my capacity as chair. Godātie kolēģi, esmu Jūri komitejas priekšsēdētājs un tāpēc šajā kapacitātē arī šeit priecājos redzēt komisāra amata kandidāti Veru Jurovu. Laipni lūgta šeit Eiropas parlamentā. Mr. Claude Morā. Man blakus sēž Klauds Morājs, viņš ir Libe komitejas priekšsēdētājs. Tāpat šeit blakus sēž Vikija Forda, viņa ir IMCO komitejas priekšsēdētāja. Un klāt ir arī Garcijas Perezes kundze, kas ir FEM komitejas priekšsēdētāja. Un ir klāt arī attiecīgo komiteju deputāti un šī uzklausīšana tiek nos, no, noturēta kopīgi visām šīm komitejām. Pirmām kārtām Juravas kundze, tāpat kā es esmu Čehiet, ir čehiete, un tāpēc es gribētu izvairīties no visāda veida pārpratumiem, sekot, ka viņas uzvārds izrunājas Jaurova, viņa nav Džurova vai vēl neskā, nē, nav arī Žurova, nē. Viņas uzvārds pareizi izrunājas Jaurova un es domāju, ka komisāras amata kandidāta pilnīgi noteikti priecāsies, ja viņas uzvārdu izrunāsiet pareizi. Jorovs kundze ir kandidāti ar tādu kompetenci kopumu, kas ir ļoti tālējošs. Lielākā daļa no šīm kompetencēm, jeb svarīgākā daļa lielākoties saistīta ar e, ehm, civilu likumiem, un par to atbildīgi manis pārvaldītā komiteja. Protams, ir arī par vilkni citu nu, iniciatīvu, kas tiek tieši gaidītas šajā jomā, nu, piemēram, lūk, sistēma pārobežu maksājumu. E, uzraudzībai, kas varbūt ir eh, jāuzlabo. Jaunā komisāra turklāt tad būs atbildīga arī par uzņēmē darbības likumdošanu un Eiropas parlamentu visi šie likumi un tiesības ļoti interesē, tīpaši tajā brīdī, kad runājam par korporatīvās atbildības un saistību uzņemšanos. Saskaņā ar vadlīnijām par komisijas sastāvu apstiprināšanu, saskaņā ar 16. Eh, reglamenta pielikumu, parlaments izvērtē komisi, komisāra amatu kandidātus, pamatojoties uz viņu vispārīgo kompetenci, saistībām un apņēmību kalpot Eiropai un personīgo neatkarību, objektivitāti. Turklāt mēs izvērtējam arī viņu, attiecī, viņu zināšanas par attiecīgo kompetenci portfeli un komunikāciju prasmes. Pirms uzklausīšanas komisāra samata kandidāte atbildēja rakstiski uz sagatavoto aptauju. Rakstiskās atbildes ir izplatītas deputātiem visās oficiālajās valodās. Debašu struktūra būs šāda. Komisāra samata kandidātē tiks piešķirtas 15 minūtes, lai naktu klajā ar ievadvārdiem. Pēc tam viņai uzklausīšanas beigās tiks piešķirts vēl 5 minūtes noslēguma vārdiem. Arī komiteju priekšsēdētāji tiks aicināti divu minūšu laikā noslēgumā izteikt savu viedokli. Pēc ievadvārdiem būs 45 jautājumi no deputātiem, Katram no jautājumiem paredzēts trīs minūtes. Viena minūte jautājumu un divas, lai uz šo jautājumu atbildētu. Netiks uzdoti nekādi papildu jautājumi un brīvā mikrofona procedūra netiks izmantot. Gribētu lūgt gan deputātus, gan komisāru samatu kandidāti ievērot viņiem atvēlēto uzstāšanās laiku. Esam vienojušies, ka jautājumus uzdos tās komitejas deputāti, kas uh, ir no komitejām šādā kā, kārtībā vispār uh, Libe komitejas deputāti, pēc tam IMKO, eh, es atvainojos, pēc tam Juri komiteja, tad IMKO komitejas un visbeidzot uh, sieviešu tiesību komitejas deputāti. Tā kā tiek piedāvāts arī mutiskais tulkojums, tad visi runātāji var izmantot savu dzimto valodu. Tomēr šādās, tomēr runātāji tiek lūgt neizteikties pārāk ātri, lai tulkojums varētu tikt nodrošināts adekvātā kārtā. Vispirms došu vārdu Morais kungam. Point of order. Reglamenta punkts. Thank you very much, Mr. Lielas paldies priekšādātāji. Man ir jautājums. Varbūt tā ir tā, tas tās neliels pārspratums, bet no, nu, sociālistu un demokrātu grupā gatavojoties šai uzklausīšanai, teica, ka Lībe komiteja būšot vispirms un Jūri komiteja uzdošot jautājumu pēc tam, un tādā kārtībā arī sagatavots runātājs saraksts. Un es gribēju vaicāt, kas tad ir bijis, kas ir ticis mainīts, kurš lēma par šādām izmaiņām, ar kādu kompetenci? Uh, Vakar tika panākta vienošanās par šādu jautājumu uzdošanas secību. Šo vienošanos panāca politiskās grupas savā starpā. Thank you. So, uh, Mr. President Morais. Es paldies, Morais kungs. Trīs minūtes ievadvārdiem. Uh, so, uh, let me, let, let me give the 15 minutes. Uh, labi, te tomēr nedošu 15 vārdu minūtes Jorovas kundzei lūdzu.